Bene, possiamo dare inizio alla riunione della conferenza dei Labdien, dārgie kolēģi, vai mēs lūdzu varētu sākt šīs, šo sanāksmi? Šī ir uh, atklātā uh, priekšsēdētāja konference, un man ir liels prieks sveikt mūsu vidū uh, padomas priekšsēdētāju Van Rompuju kungu, kā arī Šefkoviču kungu, kurš pārstāv komisiju. Man ir liels prieks dot vārdu Van Rompuy kungam, kurš pastāstīs mums eh, par to, kas notika Eiropa padomē un iepazīstinās mūs ar šīs padomas secinājumiem. Lūdzu. Dārgie Eiropas parlamenta deputāti, jāsaka, ka tēmas, par ko runājam šajā Eiropa padomē, bija gan eh, iepriekš plānoti, gan arī tie tika apspriest reaģējot uz jaunākajiem notikumiem. Uh, Tomēr šī mūsu sanāksme vēlreiz apliecināja to, ka eksistenciālā eiro krīze ir jau aiz muguras, un tagad mēs varam veltīt visu mūsu enerģiju tām, lai risinātu plašākus ekonomikas izaicinājumus, lai konsolidētu īstermiņu atjaunotni un stiprinātu mūsu politiku attiecībā uz nākotni. Konsolidējoša atgūšanās no krīzes nozīmē to pasākumu īstenošanu, par kuriem vienojāmies gada sākumā. Tas ir finansēt ekonomiku, cīnīties pret eh, jauniešu bezdarbu, stiprināt struktūrālo ekonomikas izaugsmu, padziļināt vienoto tirgu un cīnīties pret sadrumstalotību. Mūsu konkurēt spējas darba kārtība tiek tālāk realizēta ar iepriekšējo apņēmību. It īpaši svarīgi ir veltīt mūsu pūles tam, lai cīnītos ar jauniešu bezdarbu. Un valstu vadītāji vēlas nodrošināt, lai mūsu iniciatīva jauniešu nodarbinātība, kas ir svarīgs eh, mūsu daudzkārto finanšu eh, schēmas eh, elements, pilnā apjomā darbotos vēl līdz janvārim. Uh, Eh, jau pagājušajā eh, gadā Eiropas Savienības eh, līdzekļi astoņus tika izmantot, lai palīdzētu 800 tūkstošiem jauno cilvēku atrast jaunu darbu vietu. Tomēr mums visiem ir jāstrādā rokas nenolaižot, ja mēs gribam, lai šīs finansējums, kas ir nepieciešams šīm atbalsta programmām, kā arī DFS būtu pieejams jau līdz šī gada beigām. Daudz kas būs atkarīgs no tā, kas notiks konferencē Parīzē. Un es ceru, ka Parīzes konferences iedams būs pozitīvs. Tālāk palīdzība MVU bija vēl viens elements, eh, par ko runājām pēc eh, mūsu lēmumiem, kas tika pieņemti jūnijā. Mēs vienojāmies būtiski palielināt atbalstu no Eiropas struktūra fondiem un investīciju fondiem, lai finansētu instrumentus MVU, vismaz dubultajot tām valst, eh, šo finansējumu tām valstīm, kur atbalsts MVU ir jo īpaši nepieciešams. Mēs Uh, uzstājām, lai ik viens eiro, kas tiek investēts, um, dotu atdevi 5 vai 6 eiro apmērā jaunajos kredītos MVU. Samazināt birokrātiju un vienkāršot uh, Eiropas Savienības likumdošanu nozīmē palīdzību MVU. Komisija jau ir identificējusi jaunos pasākums, ko veikt, lai Eiropas Savienības likumdošana uh, kļūtu vieglāk īstenojama un atbilstošāka mērķiem. Un um, tā ir daļa no refit programmas, um, mēs vienojāmies, ka tas ir ļoti svarīgi. Tajā pat laikā, protams, nedrīkst ciest uh, patērētāju aizsardzība, kā arī darbņēmēja aizsardzība un vidas aizsardzības pasākumi. Stiprināt uh, mūsu instrumentus nākotnes darbām nozīmē arī pabeigt um, um, iesākto šajā likumdošanas termiņā. Um, svarīgi elementi mūsu banku savienībā ir, piemēram, vienotais noregulējuma mehānisms, kur Eiropas parlaments ir devis būtisku ieguldījumu. Un um, Vienotais uzraudzības mehānisms, ko apstiprinājām pagājušajā mēnesī, sāks darboties pēc gada. Uh, Eiropadomas laikā mēs dzirdējām no prezidenta Dragī par uh, to, ka Eiropas centrālā banka uzraudzīs Eiropas banku bilanču kontroli un revīziju. Tomēr tas ir jāveic saskaņotu, koordinēti mm, un ir uh, jāiekļauj arī um, valstu banku uzraudzības sistēmas šeit. Um, Eiropas um, Savienības padome atbalstīja šādus ierosinātos pasākums, un tas ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai mūsu bankas ir drošas un uh, spēj uh, finansēt ekonomikas atjaunotni. Bez Banku Savienības eh, mums ir arī jāiezīmē turpmākie pasākumi, lai padziļinātu ekonomikas un monetāro savienību. Mēs apspriedām monetārās savienības sociālo dimensiju lai labāk ņemtu vērā nodarbinātības jautājumus, kā arī citus sociālos jautājumus. Decembrī darbs turpināsies. Tad mēs pieņemsim lēmumus par galvenajām um, iezīmēm attiecībā uz uh, kolektīviem līgumiem un ar to saistītiem solidaritātes mehānismiem. Šī Eiropa padoma pievērs īpaši imunību arī tam, lai nostiprinātu struktūrālo ekonomikas izaugsmu, protams, nodrošinot arī konkurences politikas īstenošanu. Pēc eh, diskusijām maijā un eh, pirms diskusijām par industriālo politiku mēs spriedām par svarīgiem jautājumiem Eiropas eh, ekonomikai nākotnē. Eh, šeit es domāju par digitālo ekonomiku un inovāciju. Ja mēs gribam nopietni īstenot vienoto tirgu, tad šim vienotam tirgum ir jākļūst eh, digitālam. Uzņēmumiem ir grūtības piesaistīt vajadzīgos eh, IT speciālistus. Lai situāciju mainītu, mēs apņēmāmies veikt pasākumus trijās jomās. Vispirms investēt digitālajā ekonomikā, it īpaši inovatīvā infrastruktūrā. Otrukārt veicināt um, Um, lietotājiem uh, draudzīgu digitālo vienoto tirgu līdz 2015. gadam gatavojot arī likumdošanas priekšlikumus par identifikāciju rēķiniem un maksājumu pakalpojumiem, lai šo likumdošanu varētu apstiprināt vēl šī likumdevēja termiņu laikā. Un eh, treškārt uzlabot digitālās prasmes, jūs eh, zinat skaitļus, tas nozīmē, ka līdz 2015. gadām būs 900 tūkstoši darba vietu digitālajā ekonomikā, kas būs jāaizpild. Šeit iet runa arī ne tikai par prasmēm, bet par sociālo iekļaušanu. Mēs vienojāmies, ka struktūra fonda līdzekļi tiks novirzīti tieši uh, apmācībai m, mm, šajā jomā, tātad digitālajā jomā, kā arī pārkvalifikācijai. 2011. gadā mēs jau vienojāmies par strateģisko pieeju, un šī Eiropa padoma pasvītroja to, cik svarīgi ir vesela rinda pasākumu, kam būtu jāļauj Eiropas Savienībai atgūt vadošo lomu digitālajā e, inovācijās, kas mums bija pirms 20 gadiem, bet ko pazaudējām. Tāpat kā enerģētikas un finanšu jomā mūsu vienotais tirgus digitālajā ekonomikā ir sadrumstalots, kā arī telekomunikācijās novērojam līdzīgu situāciju Turciju. Šeit ir ļoti daudz neizmantotā potenciāla gan izaugsmas veicināšanai, gan jaundarbiet radīšanai. Gudātie deputāti, Eiropa padome, mēs runājām arī par nesenajiem traģiskajiem notikumiem. Visu Eiropu šokēja tas, kas notika pie Lampedūzas krastiem. Valsts un valdība vadītāji vienojās par to, ka ir jāveic pasākumu, lai līdzīgas traģēdijas neatkārtotos. Šeit mēs attīsimies pēc trim galvenajām vērtībām - prevencija, aizsardzība un solidaritāte. Mēs gribam uh, turpināt strādāt pie cēloņiem, kas eh, rada šīs eh, nelegālo migrantu plūsmas. Tas ietver arī, protams, Eiropas Savienības attīstības atbalstu un plašāk politisko dialogu ar trešajām valstīm. Mēs gribam pastiprināt eh, cīņu pret cilvēku kontrabandu gan mūsu teritorijā, gan arī izcelsmes un tranzītu valstīs, kas attiecās uz cilvēku dzīvības aizsardzību. Mēs aicinājām nekavējoties īstenot jauno Eiropas robežu uzraudzību tirzniecības sistēmu Eurosur. Tas palīdzēs um, noteikt, uh, kur atrodas kuģi, kā arī glābt cilvēkus, ja tas nepieciešams. Mēs aicinājām uh, Frontex aģentūrai pastiprināt savu darbību gan vidusjūras valstīs, gan arī Eiropas Savienības dienvidu austrumu uh, robežu rajonā. Uh, Tālāk mēs runājām par to, ko varētu darīt īstermiņā, un tieši tādēļ mēs aicinājām mm, jāizveidot to mm, darba grupu vidusjūras reģionām, ko vada Eiropas komisija, kur ir pārstāvēts arī dalība valsts un diplomātskie dienas un aģentūras, nekavēties sagatavot um, priekšlikumus operatīviem pasākumiem, ko varētu veikt pēc iespējas ātrāk. Migrācijas plūsmas ir komplicētas, sarežģītas. Uh, Tādēļ mums būtu jādomā par šo politiku īstenošanu ilgtermiņā, gatavojoties arī jaunai likumdošanai mm, brīvības, tiesiskuma un drošības jomā. Eh, šīs diskusijas notiks eh, 2014. gada jūnijā Eiropā domē. Tāpat mēs arī runājām par nesenajiem izlūkošanas jautājumiem, kas ir aplūkot ļoti plaši presē. Eiropas eh, pilsoņi ir ļoti nobežījušies, un mēs par to runājām arī šajā Eiropā domē. Un tas, protams, ir saprotami, jo tādas partnerattiecības, kādas mums ir ar ASV, ir jābalsta uz cieņu un uzticību, ieskaitot, protams, arī slepeno dienestu sadarbību. Ja trūkst šīs uzticības, eh, tad tas var apdraudēt nepieciešamo eh, sadarbību, lai apkopotu izlūkošanas informāciju, kas ir svarīgs elements, lai cīnītos pret terorismu. Apvienotajā paziņojumā valsts un valdību vadītāji atzīmēja Francijas un Vācijas vēlmi um, rast risinājumu divpusējās sarunās ar ASV, lai vēl līdz gadu beigām panāktu vienošanos un savstarpējo izpratni attiecībā uz izlūkdienas iegūto informāciju un noprecizētu to, kā ASV izlūkdienas iegūst savu informāciju. Cits Eiropas Savienības valsts atbalstīja šo kopīgo iniciatīvu un patreiz notiek diskusijas sarunas ar ASV, lai e, šai iniciatīvai sekot konkrēti pasākumi. Tā, protams, nav vienīgā iniciatīva pēc um, apsūdzībām attiecībā uz prizmu programmatūru jūlijā Eiropas Savienības un ASV um, e, darba grupa par datu aizsardzību un uzraudzību sagatavos ziņojumu vēl līdz gada beigām. Es esmu pārliecināts, ka Eiropas uh, Savienības um, uh, valstu prezidentu un premjerministru vēdītais signāls tiks uztverts nopietni Atlantijas okeāna otrajā krastā, un mēs sagaidām, ka ASV pievērsīs vajadzīgo uzmanību uh, šim jautājumam. Um Godātie deputāti, mēs gatavojamies uh, arī viņas samitām ar mūsu sešiem austrumu partneriem pēc trim nedēļām. Uh, mēs cerām, ka tiks spērts vēsturisks solis tīpaši attiecībā uz Ukrainu. Protams, ja Ukraina būs panākusi vajadzīgo progresu, izpildot tos nosacījumus, ko pagājušā gada decembrī um, apstiprināja Eiropadoma. Ukrainas eh, vadītāji zina, kas ir jādara. Uh, tomēr asociācijas līgums būs kā tests un pārbaudi ieguldījums mūsu austrumu partnerības politikai kopumā. Un uh, mēs grasāmies uh, slēgt līdzīgs līgums ar Moldovu un Gruziju, ko varētu parakstīt uh, um, nākamā gada rudenī. Kopumā šī bija ļoti piesātināta Eiropa padoma, kurā tika apspriest eh, vesela rinda svarīgu jautājumu, eh, bet mēs iezīmējām strateģisko virzienu tālāk Eiropas Savienības darbā. Paldies! Grazie, prezidente Varrompoi, Doro. Paldies, priekšsēd. Paldies uh, prezidentam Van Rompojam un tagad vārds uh, viceprezidentam Šefkovičkungam. Priekšstādātāja kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi, diemžēl komisijas prezidents nevarēja piedalīties šai sanāksmē, jo viņam ir citi pienākumi, bet man ir tas gods jūs iepazīstināt ar komisijas viedokli par Eiropa padomes uh, darba rezultātiem. Kā jau prezidentkungs norādīja, Eiropa padome apsprieda plašu virkni jautājumu, digitālais tirgus, jauniešu bezdarbs, migrācija, austrumu partnerīdze, ASV izlūkošanas darbības Eiropā. Es vēlējos pateikties eh, prezidentam Šulcam par viņa ļoti labo uzrunu un uh, pieeju šiem jautājumiem, uh, ko mēs izskatījām Eiropā domē, un mēs uh, arī uzskatām, ka ir jādod priekšroka virknēja uh, likumdošanas jautājumu pirms um, parlamenta darba pārtraukuma. Ir jāstrādā pie MFDSF, pie 2013. 14. gada budžeta jautājumiem. Uh, Tāpat padome apspried jautājumu par digitālo darba kārtību, jo Eiropa joprojām neizmanto visas priekšrocības, ko doda digitālā ekonomika. Tas ir e, tā, tādēļ, ka tirgus ir sadrumstalots, ir jāizveido atbilstoši nosacījumi tirgu. Uh, lai veicinātu šo attīstību. Ir arī jāatbalsta valsts un privātās investīcijas informācijas komunikācijas tehnoloģijās. 2015. gads, kā digitālā tirgus pabeigšana ir svarīga prioritāte, ir jāpieņem līdz ar to telekomunikācijas komunikācija pakete un citi tiesību akti pirms 2014. Uh, gada vēlēšanām. Tāpat uh, svarīgs jautājums ir jauniešu garantija un uh, jauniešu nodarbinātības programmas. Šie nacionālie plāni ir jāpabeidz līdz gada beigām, lai varētu virzīties uz priekšu tos īstenojot 6 miljārdi eiro ir piešķirti uh, šīm programmām veids. Um, projektu. tra, tra, novembra vidū komisija publicēs izaugsmes pārskatu, kur šie jautājumi tiks analizēti padziļināti, un mēs to apspriedīsim ar Eiropas parlamentu. Eh, tāpat ir jāuzņemas lielāka atbildība par ekonomikas reformu īstenošanu saskaņā ar Eiropas pusgada īstenošanu. Un uh, ir jāstiprina ekonomikas politikas koordinācija balstoties uz kopienas metodu. Tāpat mēs uh, apspriedām banku savienības izveidi, uh, padome ir vienojusies, vienosies par vienotā noregulējuma mehānismu izveidu līdz gada beigām. Un mēs zinām, ka nebūs viegli vēst sarunas par detaļām ar Eiropas parlamentu, bet mums ir jāizmanto šis pātrinājums, lai virzītos uz priekšu. Mēs vēlamies, lai šis mehānisms tiktu pabeigts līdz 2014. gada parlamenta uh, vēlēšanām un lai līdz gada beigām tāpat tiktu pabeigts darbs pie uh, tiesību aktiem par banku garantiju un saistītiem jautājumiem. Uh, ir paredzēts uh, veikt Eiropas banku bilanču pārbaudi, un tas ir svarīgs solis uz priekšu. Tāpat ir jādomā par Eiropas monetārās savienības sociālo dimensiju. Ir uh, jāatbalsta sociālais dialogs, jāizvērtē virkne sociālo rādītāju. Mum, bet daudz, kas uh, no visiem šiem pasākumiem ir jāīsteno arī dalību valstu līmenī. Uh, refit sistēma būs pamats mūsu uh, Uh, esošo noteikumu izvērtēšanai un jaunu priekšlikumu izstrādē likumdošanas jomā, un es vēlos pateikties prezidentam Šulcam par atbalstu šajos centienos. Refit ir vērsts uz uh, vienkāršāku, mm, efektīvāku regulējumu izveidi un arī ar mērķi samazināt administratīvo uh, spiedienu uz uzņēmumiem. Bet mums ir jādomā arī par tādiem jautājumiem, kā patērēt aiz, aizsardzība, vides aizsardzība un um, darba standarti ievērošana. Nesenās traģēdija Lampedūzā rosināja padoni apspriest jautājums par to, kā saskaņot humānu palīdzību un drošības prasību ievērošanu. Eh, mēs vienojāmies, eh, padomu vienojās pas, veicināt pasākumus glābšanas īstenošanai uz jūras, pastiprināt sadarbību ar izcēlesmes un tranzītu valstīm, migrācijas plūsmu pārvaldē, īstenot cīņu pret organizēto noziedzību un cilvēku kontrabandu. Mēs uh, Eiropas padomu pie šā, Eiropa padomu pie šā jautājuma atgriezīsies uh, nākamajā sanāksmē. Eh, Van Rompai kungs pieminēja arī gaidāmo samitu Viļņā, kas ir veltīts austrumu partnerībai. Ir svarīgi uzlabot attiecības ar mūsu austrumu kaimiņu valstīm, tā skaitā ar Ukrainu. Uh, ir uh, varētu tikt pieņemts lēmums par uh, asociācijas līguma parakstīšanu ar Ukrainu un varētu uzsākt sarunas ar Moldovu un Gruziju par asociācijas līguma noslēgšanu. Francija un Vācija ir paziņojusi par uh, sarunu uzstākšanu ar ASV par uh, izlūk informācijas jautājumu risināšanu divpusējās attiecībās ar ASV. Uh, padome uh, uh, turpinās savu darbu pie šiem jautājumiem decembrī un komisija īstenos šos lēmumus. Paldies Šefčoviču kungam. Tagad man ir tas gods dot vārdu Eiropas parlamenta deputātiem un vārds Vartmanas Kolas kundzei vispirms. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka pēdējā Eiropa padoma izvirzīja vairākus jautājumus, ko atbalsta tautas partijas grupa, un kas ir īpaši svarīgi, lai atgūtu uh, savstarpējo uzticību, nodrošināt darba vietas mūsu pilsoņiem un atbalstīt MVU. Augstais bezdarba līmenis ir nepieņemams un ir nepieciešams struktūrāls izmaiņas, lai atgūtu konkurēt spēju un izaugsmu. Tādēļ mēs atbalstām eh, šo cerības stariņu mūsu ekonomikā. Tajāpat laikā mēs saprotam, ka ir jāturpina strādāt pie tā, lai sasniegtu reālus taustāms rezultātus. Un te neiet runa par skaitļiem vienkārši, bet te iet runa par reālām darba vietām mūsu pilsoņiem Mēs atbalstam to progresu, kas tika panākts Eiropā padomē, tajā pat laikā esam nobežījušies par to, vai Eiropas Savienība spēs finansēt prioritātes, par ko tā ir vienojusies. Prezident kungs, Bieži tiek apgalvots, ka šīs dienas Eiropas Savienībā mums ir jāturpina pastiprināt uh, ekonomikas un budžeta politikas koordināciju, jo tas, kas notiek vienas valsts, uh, vienā dalību valstī, noteikti ietekmē situāciju citā dalību valstī. Un Pēc krīzes mēs redzam, ka mēs esam tik ļoti integrēti, ka ir nepieciešams izveidot vienotu likumdošanas ietvaru, kas ļautu mūsu ekonomikām funkcionēt savienībā. Mums nepieciešams pēc iespējas ātrāk pabeigt banku savienības veidošanu, jo mēs nedrīkstam pieļaut, ka bankas destabilizē Eiropas Savienības finanšu sistēmu. Tādēļ mēs ticam, ka Banku savienība ir jāpabeidz pēc iespējas ātrāk, pirms vēl beidzas mūsu pilnvaru termiņš. Tādēļ esam devuši Eiropas centrālajai bankai mandātu uzraudzīt Eiropas bankas, bet tas ir tikai pirmais solis. Uh, ceļā uz Banku Savienības izveidošanu. Ir nepieciešams pabeigt arī lielo projektu, kas ir saistīts ar vienotā noregulējuma mehānismu izveidošanu. Mēs uzskatām, ka Banku Savienība būs veiksmīga tikai tad, ja to uh, atbalstīs uh, pārliecinoša um, Nacionālās banku uzraudzības sistēma. Un tādēļ par to ir jāvienojas nākamajā ekofina sanāksmē, jo Banku Savienības uzticamība ir likt uz spēles. Tajā pat laikā mums ir jāsaglabā savs ambīciju līmenis attiecībā uz ekonomiku atjaunošanu, tādā eh, līmenī, kādas tās bija vēl pirms krīzes. Mums ir jāpastiprina konkurētspēja un jāuzlabo ekonomikas izaugsmi. Nevis jāpalielina nodokļi, bet jāveic struktūrāls reformas, jo tikai tad MVU varēs plaukt un zelt un nodrošināt jaunas darba vietas. Mēs atceļam esošos šķēršus un padzi padziļinam iekšējo tirgu. Tas noteikti palīdzēs sasniegt iepriekš minēto mērķi, tādēļ Tautas partijas grupa pilnībā atbalsta padomas aicinājumu eh, samazināt birokrātu birokrātiju un atvieglot likumdošanas slogu, it īpaši MVU, jo MVU ir izaugsmes dzinējspēks, kas rada arī jaunas darba vietas. Prezidentkungs, mums ir jāturpinā īstenot tā saucamo divpaku un sešpaku, un ir jāraugās, lai komisija nepaļautos spiedienām un godprātīgi pildītu savu darbu, jo pretējā gadījumā tiek apdraudēta gan uh, Banku Savienību, eh, gan arī um, kopējā finanšu pārvaldības sistēma. Un, diemžēl, mēs varam nonākt atpakaļ tajā krīzē, kurā nu pat atradāmies. Jaunākā statistika par īriju liecina, ka fiskālā atbildība, kas apvienot ar ambiciozām reformām, tiešām darbojas, un mums vajadzētu turpināt iet šo ceļu. Bet jo īpaši esam priecīgi par to, ka Eiropa padomē eh, beidzot izdevās atrast iztrūkstošos līdzekļus 2014. gadam. Diemžēl pārsteidzoši ir tas, kādēļ tam bija nepieciešams tik daudz laika. Uh, Šis parlaments ļoti skaidri noformulēja savas prasības jau jūlijā. Tas ir, ka iztrūkstošie 3,9 miljārdi 2013. Eh, gada budžeta mm, maksājuma sekšanai ir jāatrod, un mēs arī norādījām, ka ir jāizveido augsta līmeņa darba grupa, kas pārskatītu pašu resursu sistēmu. Es domāju, tās ir bija pamatotas prasības, un mēs sapratām, ka tās tika akceptētas un pieņemtas. Uh, Priekšsēdētā 3,9 miljārdi eiro nav jaunā nauda, tā ir tā nauda, ko dalību valstis jau tika iztērējuši tādām programmām kā Erasmus, kur 250 tūkstoši jaunie cilvēki var izmantot apmaiņas programmas ar citu valstu universitātēm. Tā ir nauda, kas tika iztērēta infrastruktūras projektos, būvējot jaunus ceļus un tiltus. Gribu tikai atgādināt, ka te iet runa par 11 tūkstošiem kilometru kilometriem ceļu, kas tika atjaunoti vai uzbūvēti. Tie ir līdzekļi, kas tika izlietoti jau e, enerģētikas jomā, kas samazināja mūsu atkarību no trešajām valstīm. Ja paraugāmies uz traģēdiju Lampedūzā, tad e, varbūt nepiepiekam daudz līdzekļu tik iztērēts um, tam, lai Frontex varētu nostiprināt mūsu robežas un uzlabot robežu kontroli. Mēs aicinājām tikai samaksāt tos rēķinus, kas jau bija sagatavot, un Tas tika domāts tam, lai notrošinātu labāku situāciju pilsoņiem visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Es uzskatu, ka ir svarīgi sakārtot mūsu finanses. Tomēr esam nobrīžies, jo no vienas puses mēs uzstājam, lai Eiropas budžets tiktu samazināts, tajā pat laikā mēs aicinām vairāk pasākumu Eiropas līmenī, piemēram, attiecībā uz nelegālo migrāciju. Prezidentkungs, paraudzīsimies, ko mēs apspriežam šodien, kāda ir cita jautājuma Eiropadomē. Ko valsts un valdību vadītāji vēlas no Eiropas Savienības? Viņi grib, lai tiktu investēts inovācijās, lai tiktu uzlabots vienotais digitālais un telekomunikācija tirgus. Patiesībā eh, viņi vēlas, lai digitālais vienotais tirgus tiktu pabeigts 2015. gada laikā. Mūsu politiskā grupa to atbalsta, jo mēs uzskatām, ka šāda veida investīcijas piesaistīs arī finansējumu no privātā sektora, kas eh, attiecīgi dos 4 līdz 5 reizes lielāku investīciju atdevi. Mēs uzskatām, ka mūsu kopīgās investīcijas izglītībā, kā arī um, jaunu prasmu apgūšanā un jaunu darba vietu radīšanā ir apsveicamas, bet Mēs uzskatām, ka vienīgais reālais veids, kā to izdarīt, ir pabeigt veidot vienoto tirgu. It īpaši digitālais vienotais tirgus piedāvā lielu neizmantoto potenciālu. IT sekt sektoram tiek paredzētas 900 tūkstoši vakances līdz 2015. gadām. Tādēļ ir nepieciešama kopīga pasākuma šajā jomā, lai šīs vakances varētu aizpildīt un izmantot. Mums ir jārad arī atbilstoši priekšnosacījumi, lai varētu veikt liels investīcijas dažādos komunikāciju tīklos. Tādēļ mēs atbalstām Kosmejā un Horizont 2020 programmas, un tieši tādēļ mūsu politiskā grupa šajā parlamentā ir atbalstījusi jauniešu nodarbību nodarbinātības iniciatīva un jauniešu garantijas schēma, kas tika apspriest Eiropa padomē kā viena no galvenajām prioritātēm, jo tā noteikti ļaus risināt jauniešu bezdarba jautājumu. Mēs kā sabiedrība nevaram funkcionēt, ja 50% no mūsu jaunajiem cilvēkiem ir bez darba. Prezidentkungs. Eiropa nav resursu kontinents, tādēļ mums ir jāliek uzsvers uz cilvēku prasmēm, mākām, mūžilgo mācīšanos, mobilitāti. Par to esam bieži runājuši šajā parlamentā, un uh, oktobrī balsojums uh, par profesionālajām kvalifikācijām um, bija tieši laikā. Patiesībā tam vajadzēja notikt jau vēl ātrāk. Van Rompuy kungs, Kurš gan maksās par visām šīm iniciatīvām, ja ne Eiropas budžets un daudzgad finanšu schēma? Bet šajā ziņā esam nobežījušies, jo šķiet, ka mēs apstiprinām jaunas iniciatīvas Eiropai, bet tajā pat laikā neesam gatavi uzņemties finansiālo atbildību par šo iniciatīvu finansēšanu. Diemžēl tas nozīmē, ka Eiropadome vainu sola tādas programmas, kas neieraudzīs dienas gaismu, vai arī to, ka deficīts arvien pieaugs arī Eiropas mērogā. Prezident Van Rompuy, daudzgadu finanšu schēma ir vairāk nekā tikai finanšu instruments. Tās ir saistības, ko uzņēmušās dalību valsts kopīgi finansēt tās programmas, par kurām esam vienojušies. Un mūsu programma, mūsu uh, partija vienmēr aicinās ievērot tās saistības, kas uzņēmtas visās šajās nozarēs, jo mēs uzskatām, ka sadarbos, sadarbība noteikti dos labumu visai Eiropai kopā. Paldies! Signora Vortman, Ora do la parola. Paldies, Vortmans Kolskundzei. Tagad vārds Gerero kungam. Paldies. Paldies eh, padoms priekšsēdētāju kungam un arī eh, paldies eh, Šefkoviča kungam. Jūs nebūsiet pārsteigti dzirdēt to, ka mana grupa pauž tomēr atšķirīgu viedokli Eiropadomē bieži vien esam izteikuši eh, tādu pretēju viedokli Spānijā pirms dažiem gadiem. Bija dzirdama tāda anekdote, uzdod jautājumu, vai ir augsti vai silti. Un atbildi ir ne silti, ne augsti, nulle grādi. Un nulle grādi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka uh, nulle ir gan uh, tāds iesaldēts stāvoklis gan Spānijā, uh, gan Briselē, gan citur. Uh, Un tā tas arī ir Eiropadomē, ne silti, ne augsti. Dažkārt uh, vienkārši nav pietiekams uh, vairākums vai arī nav uh, pietiekams spiedienu īstenot, lai pievērstos dažādu lietu risināšanai, un tas neatbilda mūsu um, cerībām un tam, ko sagaidījām, ja šīs ambīcijas nebija ļoti augsts. Eiro nav tik kritiskā situācija kā pirms gada. Uh, Tātad slimnieks vairs nav viss intensīvās aprūpes nodaļā, bet gan tiek ārstāt, ārstēts parastā slimnīcas nodaļā. Bet, ja nerunā, nerūpēsies par slimnieku, tad slimnieks uh, kļūs uh, hroniski slims. Nu, tā tad jāsaka, ka esam burtiski tādā tā kā uh, spirāles situācijā nonākuši. Nu, tas nozīmē, ka ļaunākais, paldies Dievam, ir tā kā. Uh, Uh, garām un mēs varētu, nu, it kā nedaudz uh, atpūsties, bet nav tāda iemesla uh, šādai it kā atpūtai, jo fakti par izaugsmi ir pieejami. Pēdējie dati eirozonā pēdējā kvartāla laikā nav pārāk liela, ja to salīdzina ar 2012 gada skaitļiem, tad vēl aizvien ir mīnus 0,5% nodarbinātības jomā. Ir 17 valstis eh, Eiropas eh, Savienībā, kurā um, bezdarbs lielāks par 10%, uh, eh, divās vairāk par uh, 25%. Tautsaimnieki saka, ka uh, lai atgrieztos uh, pie uh, situācijas uh, ar bezdarba līmeņu 10 līdz 15%, būs nepieciešami burtiski gadu desmit. Protams, ka ir valsts, kurā situācija ir sliktāka, bet jāsaka, ka jautājuma risināšana Eiropas Savienībā nav bijusi veiksmīga. Nabadzība ir pieaugusi. Katrs ceturtais eiropietis pas laban ir nabadzīgs, un šādi cilvēki ir kļuvis vairāk. Tātad, nu, patiesi nevar sēsist uz pleca. Uh, 0,7% inflācija. Tā uh, reti, kad ir bijusi tik zema. Tāpat arī eiro ir pārāk zemi novērtēts, respektīvi tiešām var vēl uh, atrast monetārās politikas uh, aktīvus soļus. Uh, Un tās valsts, kuras eh, nav saskārušās ar valsts parādu krīzi, tām jārīkojas jā, eh, īpaši aktīvi. Jā, protams, ir nepieciešama banku savienība un vienots uzraudzības mehānisms. Tas, par to runājot, jāsaka, tas ir progress. Arī banku atbalsta fonds, tas vēl nav pilnībā izveidots. Uh, Tā tad eh, vai nu būs 2016. Eh, gadā vai 2018. kā padomu to vēlas, eh, tas sasniegts, un tikai tad mēs varēsim rast risinājumu smagajām problēmām. Tagad par spiegošanas skandālu. Nu, reakcija bija ārkārtīgi vāja. Permastin kunga vārdi visiem ir zinām, ka Anglijai nav ne. Uh, mūžīgi draugi vai ienaidnieki, bet tikai ilgtermiņa intereses. Nu, mēs nevaram akceptēt situāciju, kā tā ir. Tas nav lojāli, ka tiek noklausītas sarunas organizācijās un ES um, pilsoņi un darbinieki tiek, um, pret viņiem tiek veikt noklausīšanās un absolūti ne. Viņam ir tas, ka pilsoņus uh, Uh, noklausās uh, Eiropā. Tiesības uz privāto sfēru ir pamatiesības. To pārkāpums ir uh, sodāms. Parlamenta reakcija bija viennozīmīgi skaidra. Mūsu rezolūcija par SWIFT nolīgumu darbības pārtraukšanu bija ļoti skaidra. Lība komitejas deputāti vērsās ASV pagājušajā nedēļā ļoti skaidri par to runāja. Proti teica, ka ir, mm, mēs esam ļoti satraukti, parlaments ir ļoti satraukts un, kā tiek izteikts priekšlikums kopā ar ASV un ar kongresu strādāt pie tā, lai daudzpusējs risinājums, ne tikai divpusējs risinājums rastu. Es gribētu pievērsties arī vēl citiem jautājumiem, taču mēs nevaram akceptēt to, uh, to nolēma padomu. Jo tas būtībā nozīmē līdz 15 gadam atteikties no visām tiesību pakotnes ne tikai īstenojot uzraudzību Eiropas Savienības līmenī, bet veidot arī vienotu noregulējumu mehānismu. Tas palīdzētu atjaunot uzticību banku sektoram un nodrošināt reālās ekonomikas kreditēšanu. Bet mēs varam uh, tikai secināt, ka dziļāka integrācija Eiropa padomē tiek atlikta uz vēlāku laiku. Uh, nav sasniegts progress uh, monetārās savienības jomā, bet mums tomēr ir jāvirzās uz priekšu banku savienības izveidē un arī fiskālos jautājumos eirozonā, jo krīze joprojām nav pārvarēta un ja mēs uh, turpināsim tāpat uh, strādāt, tad pēc 20 gadiem uh, vairs uh, nekas no mm, Eiropas Savienības nebūs palicis runājot par Lampedūzas traģēdiju, ir jāīsteno saskaņot Eiropas Savienības migrācijas politika un nedrīkst atlikt šo jautājumu pēc 2014. gada. Tā ir ļoti ciniska pieeja. Un uh, uh, jāņem vērā, ka tad, kad notika arābu pavasaris vai ziema vai kā to nosauc, sākās plaša bēgļu plūsma no Ziemeļāfrikas, mēs nebijām tam gatavi, un joprojām mēs neesam gatavi arī šobrīd, un ja mēs atliksim risinājumu pieņemšanu līdz 2014. gadam, tad situācija vēl var tikai pasliktināties, tā skait arī Lībijā un Libānā, un uh, mums ir kaut kas jādara, mēs nevaram palikt negatavi. Paldies! Paldies, Parvanos kundze! Un tagad vārds Rebekai Harmsai. Augstigodātais prezidija, augstigodātie kolēģi, man un arī daudziem kolēģiem un pilsoņiem uh, liekas, ka Briselē tiek aizstāvētas Eiropas tiesības, un šī pēdējā Eiropadoma bija vilšanās. Es nezinu, kādēļ jūs vispār Lampedūzi iekļāvāt darba kārtībā, ja pēc tam nesat spējīgi nevienā punktā labot kopējo bēgļu un patvērumu meklētāju politiku. Uh, Mēs uh, neesam parūpējušies par to, lai mūsu līdzinējā uh, eh, nepārāk optimālā patvēruma pieprasīšanas procedūra tiek iztenot visās dalību valstīs. Mums nav tādas politikas, kas atbilstu šodienas spiedienam. Mēs neveiksmīgi rīkojamies sākoties situācijā ap Sīriju un mūsu Āfrikas politika. Uh, par to steidzami jādiskutē, jo uh, tas, ka tam visam ir cēloņi, tas jau nav nekas jauns. Otra liela sadaļa - pilsoņu tiesības un datu aizsardzība. Mēs zinām, ka jau uh, dažas nedēļas pateicoties Edvardam Snowdenam ne tikai to, ka mūs noklausās šeit Eiropas Savienībā, bet zinām, ka Vācijas kanclers vi, viņa sarunas noklausās kopš tā at, kopš uh, kancleri atteicās sekot ASV politikai Irākas karā. Uh, Un kāda ir reakcija uh, Eiropa padomē Briselē? Nekāda. Datu aizsardzības uh, pamatnostādnes tiek atliktas, tiek pieņemts lēmums, nu kaut kā tā nepārāk skaidri nosūtīta delegācija uz Vašingtonu un Vācijā. Es lasu, ka mūsu, nu tā vienkārši runājot, uh, lielākais, augstākais izlūks dodas uz ASV, lai ar ASV lielākā ranga izlūku diskutētu par to, vai ir kāda nepieciešama mainīt kopējās attiecības un kopējos noteikums. Man liekas, ka Eiropas pilsoņi pilnīgi pamatoti uzskata, ka šī galotņa tikšanās šajā jautājumā ir pilnīgi neveiksmīga. Eiropas parlamentā mēs uh, iestājāmies par to, lai SWIFT darbība tiktu uh, uz laiku pārtraukt, un, manuprāt, arī pasažieru datu nodošanai būtu jābūt pārtrauktais datu, un es domāju, ka tas tiešām ir skandāls, ka amerikāņi saka, ka runā par to, ka viņi domā par to mazināt vai ierobežot uh, rūpniecisko um, izlūkošanu, bet nākošnedēļ tiek uh, turpinātas uh, sarunas, un ja nu nākošnedēļ, un ja tā nav uh, Eiropas, teiksim, vērtību neievērošana, tad kas tad? Un nākošais uh, tiek runāts par Merkels uh, reformu Eiropas Savienībai. Nu, it kā uh, vēlā vakar stundā par to tiek runāts, ka varbūt, ka nākotnē tomēr būs nauda, lai konjunktūras pasākums krīzes valstīs Eirozonā vadītu, bet tikai ievērojot to noteikumu, ka krīžu valstis atbalsta Angels Merkels ideju par konkurētspēju un īsteno viņas reformu pasākumu plānu. Es gribētu labprāt zināt, kā tad parlaments to vērtēs. Uh, un gribu uzdot arī jautājumu, vai mūsu uh, prezidents uh, uh, Martins Šulcs, ko uh, presē sauc multislīping, uh, vai Martins Šulcs uh, šajā diskusijā arī uzstājas un kas notiek ar līdzinējiem Eiropas parlamenta lēmumiem par kopēju lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā notiek. Un ne tikai uh, par reformām un uh, lēmumu pieņemšanu Eirozonā. Paldies, paldies par jūsu uzmanību! Paldies, un tagad došu vārdu Van Ordenkungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. EKR grupa atbalsta padomē panākto progresu attiecībā uz tirzniecības veicināšanu, gatavību austrumu partnerus eh, piesaistīt tuvāko un pabeigt vienoto tirgu digitālo pakāpojumu jomā. Otrakārt, um, priekšsētājs Barozo teica, uh, ka mm, Eiropas Savienība neiejauc tajās lietās, kas ir valstu un um, valdību vadītāju kompetencē, bet es domāju, uh, ka šajā gadījumā komisija un padomu nevar turpināt strādāt kā iepriekš, piemēram, pakalpojumu Ostas pakalpojumu direktīva tika norādīta 2003. gadā parlamentā un pēc tam vēlāk arī 2007. gadā, bet tā nekur nav pazudus, kādēļ tā tikusi atkal atdzīvināta. Varbūt komisārs Kallas uh, var tikt pārliecināts to vēlreiz pārdomāt un varbūt, ka vislabākais veids, kā samazināt likumdošanas slogu, ir samazināt birokrātu, Eiropas birokrātu skaitu un direktorātu skaitu. Tas nozīmēs mazāk birokrātijas lielāku konkurētspēju un Eiropas Savienības budžeta samazinājumu. Kas attiecās tirzniecību, mēs atbalstām progresu, kas panāks ar Kanādu attiecībā uz tirzniecības līgumu, bet nevajadzētu um, atpūsties uz lauriem, ir jādomā par attiecībām ar Indiju, kādēļ šis jautājums netika apspriests padomē, uh, jo nākamajā gadā notiks vēlēšanas uh, gan šeit, gan arī Indijā. Tāpat arī ir maz laika atlicis, uh, lai parakstītu um, darījumu ar ar ASV, pat neņemot vērā eh, šo problemātisko situāciju ar eh, spiegošanu. Tālāk Lampedūras traģēdija pasvītroja to, cik svarīgi ir Frontex loma. Mums ir jārunā ne tikai par tām valstīm, kas atrodas uz eh, mūsu ārējām robežām, bet divas trešdaļas mm, no Um, patvērumu pieteikumiem um, krīt tikai uz piecu dalībvalstu pleciem, ieskaitot arī uh, apvienoto karalistu. Mums ir jārunā par profilaksi un uh, par problēmu risināšanu tajās valstīs, no kurām nāk visvairāk imigrantu, un mums ir jāvienojas par uh, atpakaļ izdošanas līgumiem ar trešajām valstīm, lai beigtos masveida nekontrolēta imigrācija, kā arī ir mūsu politika šajā jomā jāpadara striktāk un stingrāk. Tālāk tas, ko komisija un eh, citi teica par um, Nacionālās drošības aģentūras pasākumiem. Komisāra Redinga, es citēju, uzskat, mums ir nepieciešams pastiprināt Eiropu izlūkošanas jomā un mums ir jāved sarunas ar ASV uz vienotiem nosacījumiem. Un mums ir jādod atbild ASV, izveidojot Eiropas izlūkošanas aģentūru. Kas tālāk? Uh, Te neiet runa par principu, bet to, ka Eiropas eh, vadītāji nožēlo to, ka ASV ir tāds potenciāls un tādas spējas, kādas Eiropas Savienībai nav. Šķiet, ka komisija nesaprot, ka tas, ka mēs akumulējam vairāk pilnvaras Eiropas Savienības uh, līmenī un kad kompetences komisijai tiek piešķirts tāpat vien, šis laiks ir beidzies. Eiropas Savienībai ir jādara mazāk, bet labāk. Paldies! Paldies Vāna Ordenkungam! Tālāk došu vārdu Gabrielai Cimerskundzei. So. Um, ähm, Herr Präsident, meine. Priekšsēdētājkungs, cienītie kolēģi, runājot par pēdējo galotņu tikšanos, jāsaka, es domāju, ka pamatot jāsaka, ka tas bija aizturēšanas un neizmantoto iespēju uh, galotņu tikšanās. Šodien, šonedēļ Eiropas uh, parlamentā frakcijās tiek prezentēta Eirobarometra pēdējā aptauja. Un, um, viens no tādiem ļoti nozīmīgiem punktiem ir tas, ka uzticība institūcijām un uh, gatavība vēl iet doties pie un, un valsot ir būtiski samazinājusies. Un es domāju, ka tas, kas notika samitā, negarantē vēlētāju mobilizāciju nākošā gada māja vēlēšanās, lai pieņemtu lēmumu, kādu Eiropas Savienību mēs gribam nākotnē. Es domāju, ka tā ir politiska neveiksme. Un valdības un tie, kas ir piedalījušies šajā uh, galotņu tikšanās reizē, tiem tas ir jāatzīst, nav nekādi lēmi pieņemti par migrācijas politiku, Lampedūzas notikumi netika uh, Uh, izmantot, lai diskutētu patiesi un pārstrādātu um, migrācijas un patvērumu meklēšanas politiku un pateiktu, kas ir jāmaina. Maltas un Itālijas uh, valdību vadītāji uh, ir aizsūtīti mājās ļoti sarežģītā situācijā, jo Eiropas Savienība ir atteikusies no jebkuras solidaritātes. Tiek izteikti tādi teikumi, kuros tiek runāts par. Uh, uh, iemeslu novēršanu krīzes valstīs un izceļošanas valstīs, bet kādus tad, par ko, par ko mēs runājam, tad jāmaina ir Lisabonas līgumā noteiktā koherence starp attīstības politiku un citām politikām. Tad pirmām kārtām būtu jāuzdod jautājumu par tūkstošgadus attīstības mērķiem. Nekas no tā nav noticis, un ja otrkārt. Uh, pat ne šī ļoti nozīmīgā tēma tiek diskutēta, kā tas uh, viss tiek risināts un kā tad to finansēs un daudz gadu uh, finanses un uh, tā dramatiskā uh, ietekme uz um, Eiropas Savienības rīcību uh, un rīcības spēju uh, būs redzama, tad, nu, kāda tad būs uh, situācijas attīstība. Mēs dzirdam, ka Merkel un citi grib uzspiest viņa attīstības modeļus es attīstībai, un mēs neredzam, kā jauns cilvēks un cilvēks Eiropas Savienībā kopumā varētu motivēt doties balsot. Taču nevar būt viss tas, ka tas nonāk uz mūsu deputātu vienkārši pleciem. Mums jāsaka, cik jauka un laba ir Eiropas Savienība, ja ir tik ļoti daudz uh, Uh, ja tik lieta asa nepieciešamība rīkoties, un valdībām ir liela daļa atbildības šeit, ja nebūs ļoti ātras rīcības par to. Nākošais jautājums - Banku Savienība un uh, termiņi. Visi zina, ka ja drīz nekas nenotiks, tad būs nākošā banku krīze un mēs būsim tikpat slikti sagatavot kā pēdējā banku krīzē. Nav uh, nekāda skaidra risinājuma par uh, somnībankām, bet, nu, uh, nav nekāda skaidra risinājuma, kāds būs uh, uh, fonda izveide, kas tiešām notiks, nav nekāda skaidra vārda par to, ko, kas, kad, kā maksās un kāda uh, atbildība, kam piekrīt. Un tie visi ir jautājumi, kas ir atklāti, un mēs neesam nesoli tālāk pavirzījušies. Nu, mums atkal saka, ka nākošā galotņa tikšanās būs, un mēs pēc divām nedēļām kā parlaments atkal varēsim uzstāties un komentēt uh, to, kas ir notikts, un mūsu komentāri atkal tiks, nu, tā kā paslaucīti zem uh, paklājuma. Man liekas, ka šodien, nu, ir burtiski atkal tāds tā kā tāds pienākuma pasākums, kurš ir jānotur. Bet kas tad notiks? Mūsu pēdējā sēde pirms Strasbūras, mūsu prasības par budžetu, par budžeta labojumiem, par maksājumiem. Kas tad ar tiem ir noticis? Vai būs skaidri vārdi par maksājumiem 2013? gadā. 18 miljārdu deficīts 2014. gadā tiek uh, uh, pierakstīts. Tas ir, nu, vienkārši tas, tas nav akceptējams. Un runāt par jaunatnes bezdarbu tieši tāpat. Uh, jūsu darbība nebūs veiksmīga. Jūs runājat par uh, digitālo Eiropu, bet uh, konkrēto, finans, uh, konkrēto programmu finansējums tas nenotiek. Nu, taču vispār tas nav aptverams. Jum, kurš uh, ekonoms tautsaimnieks uh, taču arī zina, un arī politiķiem tas ir jāzina. Arī jums, priekšsēdētāj kungs, uh, prezident kungs, tas ir jāzina. Un es domāju, ka jūs ar uh, āmuriņu situāciju vienkārši esat tagad apstiprinājis. Grazie, onorevole Zimmer. La... Paldies Cīmērs kundzei, tālāk došu vārdu Farāžu kungām, lūdzu. Uh, Van Rompuja kungs, uh, prieks jūs redzēt, uh, šodien ir 5. novembris, svētku diena Anglijā. Pirms vairāk nekā 400 gadiem bija mēģinājums uzspridzināt parlamentu ēkas un likvidēt konstitūciju. Tā bija vardarbīga pieeja. Jūs esat izmantojis tehnokrātisku pieeju un patiesībā jūs un jūs kolēģi visu laiku runā par e-iniciatīvām un to, ko darīsiet ar nodarbinātību, bet realitāte realitātē nekas neuzlabojas savienībā, arī kontnē. E, 18 gadu garumā, ja citi saka jau 19 gadu garumā, eh, tas viss ir turpinājies. Lai kādi izaugsmas skaitļi nebūtu jūsu rīcībā, mēs redzam, ka jaunieši ir bez darba un vidusjūras reģionos eh, šis bezdarba īpatsvars pat pārsniec 50%. Un jūs esat izraisījis visai um, tādu ne. Mm, opozīciju. Pirms trīs ar pus gadiem es nonācu problēmās, vaicājot jums, kas ir jūsu um, šuvējs, un man tik piespriests naudas sots, bet es redzu, ka šodien jūs esat um, smalki ģērbies eh, jauns cilvēks, bet jāsaka, ka būtiski jau nekas trīs ar pusgados nav mainījies, nec jūs, nec komisija, pat nec parlaments, neko nav eh, mainījis, un eh, sasaiste ar ierīns cilvēkiem šī saikne nav nodibināta, un Es nezinu, kas notiks eh, nākamā gada māja trešajā nedēļā, bet jūs varat apstādināt eh, šos tumšos spēkus uh, atzīstot, atklāti atzīstot, ka beidzot ir pienācis brīdis, lai leģitimizētu uh, vai likvidētu šīs institūcijas, ļaujot organizēt brīvus referendums dalību valstīs par to, vai vispār jūsu amats ir vajadzīgs, jo uh, Nīderlandē tik teica, ka jūsu amats vispār nav vajadzīgs, bet jūs vienalga uh, turpinājāt ar šī amata veidošanu, un vai jūs esat gatavs sēdēt šajā krēslā, vai arī atklātī aicināt veicināt, leģitimizēt šo Eiropu. Paldies! Farāžu, or... Paldies Farāžu kungām, tālāk došu vārdu Stadler kungam lūdzu. Priekšsēdētāj kungs, dārgie kolēģi un kolēģis, sākumā Van Rompai kungs, es nepiekrītu jūsu novērtējumam, ka finanšu krīze būtu. Um, garām un ka to varēja uh, uh, konstatēt. Jūs tikai ar miljardiem esat nopirkuši vairāk laika, vairāk nesat neko paveikuši. Un uh, pilsoņi uh, prasa vēlēšanās uh, skaidrību. Un es, uh, tādēļ, ka laika nav daudz, runāšu tikai par secinājumu 43. un 44. punktu. Šeit tiek teikts, ka uh, tiešā uh, rekabil rekapitalizācija neveselās bankās, tā šim iemeslam būs izmantots Eiropas fonds. Un Vācijas finanšas ministrs Šoebli saka, citēju, nekāda nodokļu maksātāja nauda banku m, glābšanai un nekāda nauda no ESM fonda. Citāta beigas. Un viņš atsaucas uz koalīcijas partneru sociāldemokrātiem un tie viņu atbalsta. Nekāda nodēļ nodokļu maksātāju uh, nauda nevisām bankām netiks tērēta. Un mēs uh, prasam skaidrību, kā tad 43. 44. punktā uh, plānotais tiešām tiks finansēts Eiropas stabilitātes mehānisms, visdrīzāk, ka Šoiblis kungs saskaņojot to ar Merkels kundzi un saskaņojot to ar partneri sociāldemokrātiem izslēdz šādu iespēju. Un arī Lagārdas kundze runā par 10% tā saucamo nodo, nu, tādu, tā kā nodokli visiem ietaupījumiem. Tas ir milzīgi, tas ir nedzirdēti, un mēs prasām skaidrību pirms vēlēšanām pilsoņiem. Uh, ir tiesības uh, uzzināt skaidrību, nevis, ka viņam visu laiku omelo. Um, Nākošais banku uzraudzība. Pēc kādiem noteikumiem notiks šī banku uzraudzība? Šādu noteikumu nav. Jūs tos esat uh, atcēluši. Pēdējās iespējamais ir atcēlts kādi noteikumi Bāzel 3. Uh, tiek runāts, ka tas ir pilnīgi pietiekami, bet Bāzel 3 nav finanšu uh, spekulācijas uh, apvaldīšana vai banku pārbaudas iespēja. Nav arī uh, iespēja kredītus, kredīt jautājumu risināt MBU. Kad būs drosme pateikt, un runāt par noteikumiem, kāda tiek uzlikta bankām un kāda ne. Un noteikumi ir nepieciešami. Un pirms tiek veikta banka uzraucība, ir jābūt skaidriem noteikumiem, un tādu pat laban nav šajā brīdī. Tās ir divas lietas, kas parāda to, ka nekas nav atrisināts, tikai ar nodokļu maksātāju miljardiem ir nopirkts vairāk laika. Un es ceru, ka balsotājs Eiropas pilsonis nākošo vēlēšanu laikā jūs sodīs par to. Paldies! Paldies! Tagad uh, došu uh, vārdu atbildēji. Pirmais uh, uzstāsies komisijas vicepriekšsēdētājs Šefkovičs kungs. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es domāju, ka piekritīšu visiem tiem runātājiem, kuri mums atgādināja, ka atlapšana ir ļoti trausla vēl. Uh, Un to es arī skaidri pateicu savā uzrunā, ka atlapšana ir konstatējama, bet tā ir ļoti e, trausla. Mēs nevaram būt pašapmierināti. Mēs zinām, ka darba tirgus ar sešu vai vairāk mēnešu novēlošanos reaģē uz ekonomikas atlapšanu. Tas nozīmē, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai konsolidētu izaugsmi, un tad mēs arī konstatēsim nodarbinātības pieaugumu visā Eiropas Savienībā. Es arī piekrītu visiem tiem, kuri uh, prasa, lai Eiropas komisija un dalību valstis vairāk darītu jauniešu labā. Jā, mēs esam izveidojuši jaunus instrumentus, bet mani tomēr nedaudz pārsteidz. Uh, Eh, tas, cik daudzas dalību valstis jau ir izveidojušas eh, šādas jauniešu garantijas schēmas, esam saņēmuši informāciju tikai no sešām dalību valstīm, un mēs sazināmies ar citām dalību valstīm, kurām šī problēma ir īpaši aktuāla, lai palīdzētu izveidot šādas eh, atbalsta schēmas un lai varētu izmantot piešķirto uh, Uh, Eiropas saimnības finansējumu saskaņā ar jauno DS, DFS un darīt to pēc iespējas ātri jau no nākamā gada 1. janvāra. Un uh, tāpat uh, mums ir jāanalizē, kāds pieprasījums ir darba tirgu, kādas prasmes ir nepieciešams, jo ir aptuveni viens miljons darba vietu Uh, digitālajā ekonomikā prognozējams līdz 2015. gadam. Mums ir daudzi jaunieši, kas ir bez darba, un tai pašā laikā mēs centīsimies importēt darba rokas no trešajām valstīm. Šī nesaskaņa starp pieprasījumu un piedāvājumu attiecībā uz prasmēm ir jāpārvar. Uh, un tas uh, palīdzēs mums uh, stiprināt mūsu uh, konkurētspēju un veicinās jauniešu nodarbinātību. Banku savienība ir izšķirīgi svarīga Un, manuprāt, oktobra samits bija ļoti svarīgs, jo uh, tajā bija jūtams tas, ka ir nepieciešams rīkoties steidzami jau decembri, jāatjauno uzticamība, jāsagatavo visi finanšu instrumenti un visas sistēmas, lai veiktu rūpīgo kontroli, ko veiks nākamajos gados ECB Eiropas Savienības banku sektorā un uh, pēdējā puzles uh, daļa ir jāieliek savā vietā, lai atjaunotu uzticību Eiropas ekonomikai un lai gaisinātu tās bažas un bailes, kas joprojām ir saistīts ar Eiropas banku sektoru. Es ceru, ka finanšu ministri arī ieklausīsies šajos aicinājumos, ko uh, pauda padome un Eiropas parlaments un komisija rīkoties steidzami. Tālāk par uh, banku finansēšanas schēmu. Mēs uh, uh, aicinām dalību valstis radīt kritisko masu, veidojot finanšu instrumentus, lai nodrošinātu reālu finansējumu reālai ekonomikai, tīpaši maziem vidējiem uzņēmumiem. Mēs jūtam, ka dažās valstīs pastāv uh, tāda uh, mīnstināšanās un piesardzība. Un mēs ceram, ka pēc uh, valstu vald un valdību vadītāju sanāksmes šis progress pātrināsies. Runājot par Eiropas pusgadu un gads kārtējo izaugsmes pārskatu, komisija sagatavos prognozes un uh, ekonomikas attīstības analīzi līdz uh, novembra beigām, un mēs izvērtēsim visus plusus un mīnusus um, attiecībā uz Eiropas pusgadu un um, rosināsim modernizēt ekonomikas pārvaldību. Tālāk 2013. un 2014. gada budžets ir ļoti delikāts jautājums, sarunas ir grūtas, bet komisija saskata jau uh, pozitīvas iezīmes. Mēs darīsim visu iespējamo, meklēsim radošus risinājumus vēl neatrisinātiem jautājumiem. Un es domāju, ka ar uh, labu politisko gribu mēs spēsim pārvarēt visus uh, neatrisinātos uh, jautājumus un problēma tiks pavisam drīz atrisināt. Tālāk datu aizsardzība jautājumi. Uh, šeit komisija arī dod stingru signālu, ka ir jāatjauno mūsu ASV partneriem uh, uzticamība. Bet sarunām par uh, tirzniecības līgumu ir jāturpinās, jo uh, Mēs neuzskatām, ka tā būtu kā tāda dāvana ASV. Patiesībā šis nolīgums nāks par labu abām pusēm, bet mums ir uh, jāaizstāv mūsu prioritātes sarunu procesa attiecībā uz uh, tirzniecības standartizācijas jautājumiem un tāpat jādomā par datu aizsardzību, privātās dzīves aizsardzības garantijām Eiropas uh, Savienības pilsoņiem un ceram, ka tiks panākt vienota nostāja šajos sarežģītos jautājumos Eiropas Savienības līmenī. Un visbeidzot atbilde Van Orden kungam par administratīvo slogu. Pirms Eiropa padomes notika sanāksme komisijā ar Britu premjerministru un investoriem, un komisija nāca klajā refit iniciatīvu gribu teikt, ka mēs ļoti nopietni risinām šo jautājumu, un mums tādēļ ir nepieciešama sadarbība ar padomi un parlamentu, jo daudzi vienkāršošanas priekšlikumi joprojām ir likumdevējiem uz galda, un notiek arī sarunas ar dalību valstīm. Uh, Tālāk par administratīvo izdevumu samazinājumiem. Mēs uh, to jau esam darījuši, samazinājuši par 5% ierēģu skaitu, un arī ierēģiem būs vairāk jāstrādā, lai uh, saņemtu tādu pašu algu. Un, protams, es negribu salīdzināt komisijas skaitlisko sastāvu ar dažu departamentu sastāvu skaitlis sastāv apvienotā karalistē, kur tie ir divreiz vai trīs reizes eh, lielāki šie departamenti nekā visa Eiropas komisija. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies Šefčoviča kungam, tagad vārds Van Rompuja kungam. Paldies priekšsēdētāji kungs, kāds teica, ka tas ir, tā ir bijusi tāda Eiropadomes sanāksme bez pārsteigumiem, bet jāsaka, arī reakcija uz šo sanāksmi nerada nekādus pārsteigumus dažkārt kaut gan Eiropa padomes sastāvs ir būtiski mainījies viena gada laikā, bet tas jau neliedz dažiem no jums paust joprojām tādu pašu kritiku kā iepriekš, bet nu, tas tāds politisks komentārs. Es e, neizmantoju nekādus e, aforismus un pat Ehm, neizmanto izteicienu piesardzīgs optimisms, kā to teica daži kolēģi. Ehm, tā tad es teicu, ka eksistenciālā eirozonas krīze ir mums aiz muguras, visi to atzīst, bet joprojām problēmas pastāv, ir ehm, nopietnas problēmas un arī pacients vēl nav izveseļojies. Un tieši tādēļ mēs tik uh, daudz strādājam gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Ja daži no jums saka, bet nekas jau Eiropā domē vispār nenotika, nekādi lēmumi netika pieņemti, viss ir nobloķēts. Dāmas un kungi, mēs ilgi un dikti runājām par digitālo darba kārtību, par inovācijām. Tāpat mēs ilgstoši apspriedām enerģetikas jautājumus, tāpat runājām par uh, bruņoš aizsardzības industriju novembrī un uh, apspriedam to februārī, tie ir ilgtermiņa projekti un pie tiem ir jāstrādā, bet tie ir ļoti svarīgi nākotnei. Un mēs pieņēmām lēmumus par šiem jautājumiem. Mēs pieņēmām skaidrus lēmumus, uh, nosaucām datumus, esam izveidojuši instrumentus un stratēģijas. Un tas ir svarīgi, visi šie lēmumi svarīgi nākotnēji. Un uh, šie lēmumi ir pieņemti vairākās Eiropa padomas sēdēs. Un uh, es negribu piekrist tiem, kas saka, ka nekas nav nolēmts un viss ir nobloķēts. Tā tas absolūti nav. Runājot par tuvāko nākotni, par uh, krīzes noregulējumu. Septembrī komisija nāca klajā ar priekšlikumu. Mēs to apspriežam un mēs pieņemsim lēmumu, varu jums to apliecināt decembrī. Protams, ka ir nepieciešams laiks, nu, bet daži mēneši tik plašām reformām šajā uh, nozarē būtībā ir revolucionārs solis uz priekšu. Tātad līdz gada beigām mēs būsim pieņēmuši politisku lēmumu par noregulējumu mehānismu un arī par uh, vienoto banku uzraudzību. Pirms dažiem gadiem tas bija vienkārši neiespējami. Mēs sākām sarunas 2012. gadā, pabeidzām politisko darbu decembrī, un tagad Eiropas parlaments pabeidz šo darbu un tiek izveidota vienotā uzraudzības sistēma. Un Eh, ka 2012. gadā mēs principā nolēmām izveidot šādu banku uzraudzības mehānismu. Neviens man neticēja, ka tas būs iespējams, bet tas ir īstenots dzīvē, un tagad tas pats notiks arī ar banku noregulējumu, vienoto noregulējumu mehānismu. Un eh, šis darbs tiks pabeigts līdz eh, parlamenta pilnvaru termiņu beigām. Tātad šis uh, vienotais noregulējuma mehānisms un fonds tiks veidots balstoties uz banku iemaksām. Un šis lēmums jau tika pieņemts pirms dažiem mēnešiem un uh, jūnijā. Un tagad mēs atkārtojam to pašu. Uh, tālāk uh, šis jautājums par par līgumu par noregulējumu, līgumu noregulējumu, arī šeit ir pieņemts politisks lēmums par ekonomisko koordināciju, un šis darbs tiks pabeigts decembrī. Var jums apliecināt, ka tā bija auglīga diskusija, kas mums ļaus izstrādāt priekšlikumu, ko iesniegsim decembra Eiropadomē. Un ja banku savienībā tiek īstenot vienota uzraudzība, ir uh, vienotais noregulējuma mehānisms visai eiro zonai un tām valstīm, kas vēlas pievienoties. Un ja arī ir uh, šis mehānisms uh, attiecībā uz līgumu slēgšanu, un ja ir šī sešpaka un divpaka, uh, tad uh, šī sistēma veidojas pakāpeniski, un es būšu tiešām ļoti iepriecināts, ja līdz manu pilnvaru termiņu beigām un komisijas pilnvaru termiņu beigām mēs būsim pabeiguši tik lielu ievērojumu darba apjomu, kas līdz šim nekad nav piedzīvots. Eh, runājot par Lampedūzu, dzirdējā Harmsas kundzes teikto, ka tas ir skandāls un tā tālāk, bet jāsaka, ka premjerministrs Lētē ir ļoti apmierināts ar eh, Eiropadomas lēmumu rezu, eh, darba rezultātiem. Un decembri Eiro padome un arī ministru padome pieņems operatīvus lēmumus par Frontex stiprināšanu, lai eh, tāpat eh, eh, Eirosūra izveides uzsākšanu. Tā, šie visi lēmumi tiks pieņemti decembra padomē. Tālāk par slepenajiem dienestiem un polēmiku, kas uh, ir uh, Uh, uzstākusies jau šā gada vasarā un izvērsusies pēdējo nedēļu laikā, tad jāsaka, galvenā ieinteresētā persona, tas ir Vācijas kanclere, ir ne tikai sajūsmā par šiem secinājumiem, bet ir arī piedalījusies to sagatavošanā. Un, protams, viņa un arī citi uh, Eiropadoms uh, dalībnieki ir sagatavojušo tekstu un uh, viņa ir ar uh, to apmierināta. Līdz ar to mums ir jāraugās uz reālajiem lietu samēriem. Un novembrī runājot par DFS, pabeigšanu. Tas ir svarīgi gan, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu, lai īstenot citas lietas un uh, komisijas viceprezidents pauda savu vilšanos, ka dalību valsts nav vēl pavirzījušās uz priekšu uh, šajā jomā pietiekami, bet ja DS, DFS tiks apstiprināts šogad, cerams, novembrī, tad varēs uz uzsākt jau finansējumu piešķiršanu no 1. janvāra. Un, protams, šis eh, jautājums ir eh, Lietuvas prezidentūras un Eiropas parlamenta rokās eh, pabeigt šo svarīgo darbu. Un es arī pievienojos šim piesardzīgajam optimismam par DFS perspektīvām. Tālāk, pirms uh, trīs ar pus gadiem teica, ka es izskatoties pēc bankas darbinieka un tagad es viens pats it kā varot apturēt vēlēšanu vētru. Tā nu ir mm, tiešām mm, pārsteidzoša, mm, iespaidīga evolūcija, ka es viens pats varu tā sakot apturēt vēlēšanu vētru. Ja to neteiktu jūs, Farāģa kungs, tad tas mani iepriecinātu, bet tā kā jūs to sakāt, tas man neinteresē. Paldies! Grācija, no Paldies! Paldies uh, Van Rompuy kungam. Tagad uh, turpināsim. Štātler kungs, lūdzu. Minūte. Van Rompuy kungs. Nu, es uh, uz šiem jautājumiem nekoncentrētu uzmanību. Tas nav tas, ko vēlētais sagaida. Es koncentrētu uzmanību uz to, ko banku savienība nozīmēs patiesi. Pirmais punkts. Kādi noteikumi tiks. Uh, um, noteikti. Pat tāds eiroskeptiķis uh, kā es jūs iegūtu man uzticību, ja jūs uh, noteikti skaidrs kritērijs. Jūs uh, runājat par mehānismiem uzraudzībai. Jā, tas ir ļoti jauki. Uzraudzība ir vienmēr kas jauks administrācija, bet pēc kādiem kritērijiem pārbaudīs uh, šī reņa, pēc viņu pašu sajūtas, uh, vērtējumu. Uh, Noteikumi, noteikumi ir tas būtiskais, un to līdz šim šodien nav, un jūs nevarējāt tos arī izskaidrot. Mehānismus banku uzraudzībai, nu, respektējot visu to, kas ir paveikts, bet, nu, ar to jūs vēl neko, neko nēst ieguvuši, arī manu uzticību ne. Otrais ir e, jābūt pilnīgai skaidrībai, no kurienes līdzekļi un kādi līdzekļi būs izmantoti e, um, neveiksmīgu banku rekapitalizācijai. Uh, jūs nesakat, vai varbūt maksājnespēja tiks nākotnē eh, šīm bankām ievadīta, bet šis eh, paziņojums, ka nodokļu maksātāju līdzekļi netiks izmantoti šo banku sanācijai, tas, diemžēl, nav pareizi, un par to jūs sodīs vēlētājs. Paldies! Paldies, Štatler eh, kunga. Tagad Faradž kungam vārds. Jā, patiešām eh, man ir prieks, eh, ka eh, Van Rompuy kungs runā par vienoto uzraudzības mehānismu, noregulējumu fondu, bet patiesībā cilvēki runā par to, ka nav darba. Uh, un par šo vaiprātu atvērt durvis nākamajā gadā Rumānijai un Bulgārijai, bet varbūt, Van Rompuy kungs, jūs vienkārši ignorēsiet to, ko es teicu par um, referendumiem un sāksiet uzbrukt eiroskeptiķie, jā, un tad būs īstās Eiropas vēlēšanas, bet es gribu brīdināt, tas, ko sakat jūs un pārējā Eiropas uh, komisija, nav tas, par ko runā ierins cilvēki. Godīgi sakot, jūs sežat šeit uh, pie šī karoga, bet uh, Eh, Francija un Nīderlanda 2005. gadā noraidīja gan jūs, gan šo karogu, un tādēļ jūsu teiktais un darītais ir absolūti neleģitīmi. Paldies! Paldies! Uh, eh, Faradžkungam tagad Cimmers kundze vienu minūti. Paldies priekšsēdētājkungs un uh, paldies arī par uh, atbildēm gan uh, komisijas uh, vicepriekšsēdētājs, gan arī uh, padoms uh, priekšsēdētājs. Tad man uzdošu vēl pāris papildu jautājumus. Šefkovičs kungs, jūs uh, runājat par to, ka sešas valstis uh, to uh, maksājumus uh, ir jau veikušas, lai apkarotu jauniešu. Uh, bezdarbu. Un ja mēs gribam tādus plašus uh, projektus un finansēt šos projektus, tad ir jāsaka arī tas, ka uh, Nu, tas nozīmē to, ka pēdējo uh, gadu uh, uh, līdzekļu panesums no pagājušajiem gadiem uz priekšu no 2014. līdz 2020. gadam tiek atlikts, bet nu, tas jau viss ir vienā līmenī, tas praktiski ir tāda kā apmaiņa, tā nav papilda nauda, kas no dalību valstīm ieplūst. Tātad kāda garantija būs, ka pēc 2016. 15. nu praktiski 16. gadā programma neapsīks un kāda garantija ir? Uh, ka uh, citu būtisku uh, programmu finansējums, piemēram, nodarbinātības uh, iniciatīva, kā arī um, sociālās izstumtības cīņas finansējums netiks pārtraukts. Tas arī tieši tikpat steidzīgs jautājums. Un vēl labprāt gribētu um, izteikt uh, pāris uh, piezīmes. Es domāju, ka par slepenu dienestu darbību. Es skatos arī to, ko Britu uh, viedoklis. Jautājums ir par to, kādas pamatiesības tiek uh, aizstāvētas. Vai Eiropa var piecelties un pateikt, mēs neatļausimies tā, uh, kā mums tā rīkoties, vai uh, būs arī kāds politiskais patvērums attiecībā uz Snowdena kungu. Tas ir arī atbildes, kuras sagaida arī jaunievēlētāji. Paldies! Paldies, Van Arden kungs, tagad. Paldies, priekšsētāji. Es gribētu atsaukties to, ko teica Šefkoviča kungs. Jā, tiešām tā bija izcila sanāksme, kurā piedalījās astoņu premjerministru un komisija, bet Es domāju, ka mēs e, gribam redzēt, lai e, jaunā likumdošana, kas tiek virzīta, netiktu virzīta tālāk, bet lai jūs uh, izņemtu šo pārlieku smago regulējumu laukā no esošā akī. Un tas noteikti samazinātu birokrātisko slogu un izdevums, jo tas, ko Devids Kamerons un citi Eiropas uh, valstu līderi vēlas, viņi gribīja repatriēt daļu no pilnvarām, kas deleģēts Eiropas Savienībai, un uh, fokusēt uzmanību uz to, kas tiešām ir svarīgi. Tas ir sakārtot ekonomiku, un, vai, un jā, protams, tā ir pilnīgi cita diskusija, vai krīze ir pārvarēta, vai tā ir trausla. Es domāju, ka drīzāk tā ir trausla nekā pārvarēta. Bet Tas, cik lielā mērā Eiropas Savienība ir gatava realizēt reformas, noteiks to, kāds būs iznākums referendumā apvienotajā karalistē, kā arī to, kāds būs rezultāts balsojumam citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kur līderiem ir bijusi pietiekam daudz drosmas pavēcāt saviem pilsoņiem, ko viņi patiesi vēlas. Paldies! Paldies Van Orderkungam! Tagad uh, Armskunds, lūdzu. Es domāju, ka Lielbritānijā vajadzētu diskutēt par to, ka uh, tas, tā lielā slodze, kāda ir uh, ES, lielā mērā Londonā City tiek uh, organizēta un tur tiek aizstāvēt nepareizie uh, tirgus noteikumi un bloķēta banku savienība. Vai jūs ilgtermiņā nodrošinat darba vietas Lielbritānijā? Nu, tas ir pavisam cits jautājums, bet tā bija tāda piezīme. Uh, diskusijas malās. Es lasīju, ka Freimankungs no Austrijas Eiropadoms noslēgumā teica, ka Merkels reforma ir ļoti apšaubama un ka um, līguma, kas tā, nu tā, tā kā izspiežot, esot uh, uh, iesniegti, uzspiegti un uzspiesti un ka um, uh, reformas uh, konjunktūras uh, uzlabošanai, um, tādas kādas tās tiek uh, tagad pievienotas uh, uh, un uh, ka tās netiek atbalstītas. Un tas, ka to izlasam tikai avīzēs, tas arī nav īsti pareizi. Un um, nākošais Snowdenkungs ir daudz jauniešu varons un arī daudz, viņ, daudz cilvēku pasaulē to uzskata par varoni. Un tas, ka um, nevar uh, es. Uh, pieņemt lēmumu, viņam patvērumtiesības dod un nerunā arī par to, kādēļ tas nemaz nav iespējams, ka viņam tiek sniegts patvērumtiesības, jo viņa Eiropā nemaz nevar aizstāvēt. Tā tiešām ir liela problēma un tā nav nemaz tāda. Tāds jautājums, kas jauniešus iedrošinātu atbalstīt Eiropas ideju. Paldies! Paldies, nākošais runātāja Parvanovs kundze. Jā, šīs uh, sadursmes starp dalībvalstīm, šī nevienlīdzība tagad ksenofobija, populistu idejas, kas uh, rada apjukumu Eiropas pilsoņu galvās. Mēs aicinām jūs uh, rīkoties spēcīgāk un efektīvāk, jo nākamgad notiks vēlēšanas un uh, tās būs parlamenta vēlēšanas. Mums, protams, ir jāpierāda, ka mēs darbojamies efektīvi, bet jūs bloķējat mūsu darbu. Jūs jau par jums nebalsos šais vēlēšanās, jūs nevērtēs šais vēlēšanās, mūs vērtēs, bet mums ir jāparāda, ka e, vairāk Eiropas, tas ir izcinājums, bet mēs šobrīd atpaliekam no ASV, uh, e, Indijas, Ķīnas, un mūs vairs neuztver par strateģiskiem partneriem. Arī ASV raugās tālāk uz Indiju, Ķīnu, Krieviju, nevis uz mums. Un vēl pirms divām nedēļām mums bija tikšanās ar Obamas administrāciju mūsu grupā, un mums ļoti skaidri pateica, ka administrācijā, senātā un kongresā šī ekonomikas krīze vairs nav saistīta ar ASV, bet gan ar Eiropas Savienību, Eiropu un mūsu institūciju lēmumiem. Un arī jūs esat atbildīgi par to, ka šī krīze turpinās, un jums būtu vairāk jādomā par risinājumiem un jāpieņem tādi risinājumi, kā no jums gaida vēlētāji. Paldies vārds Gerēro kungam. Man Rompoja kungs. Jūs atbildējāt un arī uh, uh, teicāt, ka man uzstāšanās uh, runāja par to, ka nebija pārsteigumu. Es. Un jūs runājat arī par izmaiņām pēdējo gadu laikā, bet mūsu partija, uh, sociāldemokrāti, paliek tie paši, mūsu darbība ir koherente. Uh, jārunā par um, taisnīgumu un, un, un, un, un tādu, tādu izpausmes līniju. Dažkārt padomi ir burtiski, darbība ir tāda, ka mēs esam opozīcijā un jāskatās, kas tad, kāda lēmuma ir tie, ko atbalsta vairākums padomē. Jā, es zinu, ka neiet runa šeit par padoms priekšsādātāju personīgo viedokli, bet uh, iet runa par to, ko dalība valstis kopā spēja, ko nē. Runa iet par to, ka mums ir jādod vēstījums saistījums dalību valstīm. Tām, kas ieceļošanas migrācijas jautājumos nebija spējušas labākus arī finanšu instrumentu saņemt un uh, abas aģentūras, kas ar to nodarbojas, jāpienum, jāpiemina proti patvēru meklētāju aģentūru un Frontex uh, finansējums. Mēs runājam par 2014. gadu, par jūniju, par strateģiskām uh, līnijām. Jā, tas ir labi, tas ir pareizi, tas ir nepieciešams uh, savienībai. Mums ir nepieciešama uh, migrācijas uh, stratēģija. Nu, trīs ar pus minūtes man ir piešķirtais laiks mums ir nepieciešama ieceļošanas un migrācijas stratēģija, un tai būtībā ir jākoncentrējas uz to, ka ir nepieciešama sadarbība ar um, tām valstīm, no kurām izceļo, lai tur nevairītos nabadzība. Tagad par uh, digitālo darbu kārtību. Mana pozīcija daudzajādā mērā sakrīt ar padomas pozīciju. Uh, jārunā par ambicioziem mērķiem un jāīsteno šīs programmas dalībvalstīs. Platjoslas uh, savienojumu, kā arī Connecting Europe šī programma Jā, e, īsteno nu, tik runāts par to, ka nepieciešam 9 miljārdi, tagad um, būs pieejams tikai 1 miljārds. Tas ir ļoti, ļoti uh, būtisks uh, līdzekļu īsinājums. Ģentehnoloģija uh, e, no nu, Eiropas uh, situācija ir nu burtiski pavisam, pavisam citāda. Nākošais jautājums par finansējumu. Tiek minēti dažādi skaitļi, tiek minēti komisijas priekšsēdētāja viedokļi, tikai sešas valstis ir pieņēmuši stratēģiju jauniešu bezdarba mazināšanai, un tas ir ļoti strateģiski nozīmīgs punkts jauniem cilvēkiem ir nepieciešams vērtības, ir nepieciešama skaidrība. Programma, kas vislabāk tam atbilst, ir Erasmus, un ir briesmas, ka e, Erasmus programma pazudīs, jo es to nepietiekam atbalstu, un, piemēram, arī Spānija ir atsaukusi savu atbalstu uh, šis eh, stipendijas eh, saņēmējiem, ja viņi eh, ir no šīs valsts. Paldies! Paldies nākošā runātāja Vartmans Kolas kundze. Viņa ir pēdējā runātāja mums. Paldies priekšsēdētāja kungs, kā pēdējā runātāja. Es vēlētos arī piebilst dažus komentārus. Mēs dzirdām daudz kritikas par jautājumiem, ko lēma padome un par ko runāja Van Rompai kungs, bet mēs nevaram vienkārši šo krīzi aizslaucīt prom. Lai atrisinātu krīzi, ir nepieciešama solidaritāte, jāpieņem grūti lēmumi, stratē, eh, struktūra reformas jāīsteno. No Un to mēs esam darījuši pēdējo gadu laikā. Mēs esam stiprinājuši institucionālo ietvaru, ekonomisko un monetāro savienību, stiprinājuši, veidojuši banku savienību. Mēs esam izveidojuši stingru pamatu balstoties uz kopienas metodi. Tas ir jāņem vērā. Bet es vēlētos aicināt padomi un komisiju eh, veikt ieguldījumu šīs sistēmas uzticamības stiprināšanā Es uh, domāju, ka baidos, ka nākamajās padomas sēdēs varētu pieņemt jaunu starpvaldību instruments, kas mazinātu šīs mūsu kopīgiem spēkiem izveidotās sistēmas ticamību. Es aicinu jūs aizstāvēt šo sistēmu. Padome savā sanāksmē uh, strādā pie ilgtermiņa jautājumiem, tādiem kā digitālais iekšējais tirgus, enerģētikas, tirgus izveid, kas arī varētu draudēt ar jaunu krīzi, jo neko mēs nedarām. Jāstrādā pie refit programmas, bet uh, jāris, ne tikai jārisina tādi svarīgi jautājumi kā nelegālā imigrācija un ārpolitika. Van Rompuy kungs, es nevaru paredzēt nākotni, bet gribu teikt dažus personiskus komentārus Es domāju, ka pēc pāris gadiem jūs kā pirmais Eiropa padomes prezidents būsiet tas cilvēks, kurš būs izdarījis neiespējamo. Ja mēs paskatīsimies, cik uh, neticams bija šodien sasniegtais, tad es domāju, ka mums ir jāstiprina šī mūsu panākumi, jāstiprina sistēma un jāpanāk, lai tā darbojas. Paldies! Liels paldies uh, visiem, pateicos Eiropadomas priekšsēdētājiem Van Rompuy kungam, komisāram Šefčovic kungam un visiem klātesošajiem. Paldies!